sākot no 4. janvāra 2012. gadā. Es vēlētos jūs informēt, ka kopā ar Eiropa padomas prezidentūru es prezidentu es parakstīju aktu, kas ir saistīts ar 74. parlamenta reglamenta punktu. Okay. I kolejna sprawa. Godate kolēģi. Nākamais darba kārtības punkts ir izmaiņas darba kārtībā, un tāda ir divas. Galīgais darba kārtības projekts, kas ir jūsu priekšā. Tas ir pieņemts eh, saskaņā ar 137. priekšsēdētāju konferences lēmumu. Jūs esat saņēmuši šo galējo darba kārtību. Tomēr konsultācijās ar politiskajām grupām vēlētos jums paziņot, ka ir izskanējis atbalsts no pilnīgi visām politiskajām pusēm, lai veiktu sekojošas izmaiņas darba kārtībā, un tās jums tūlīt paziņošu. Šodien, trešdien, 30. novembrī, divi ziņojumi, kurus ir sagatavojis Rapkaikungs, Tas ir par Viktoru Uspaskiča kunga deputāta imunitāti un privilēģijām, un mēs šos ziņojumus izskatīsim kā pirmos mūsu darba kārtībā, tikko būsim pieņēmuši sesijas darba kārtību. Tātad tas ir pirmais. Mēs runāsim par Viktoru Uspaskiča kunga deputāta imunitāti un privilēģijām. Un 1. decembrī mutiskais jautājums par Eiropas Savienības cīņu pret HIV aids pasaules mērogā. Šo jautājumu mēs aizstājam ar komisijas paziņojumu. Un nākamais e, Rapkai kunga ziņojums par parlamentāro imunitāti demagistris kungam. Mēs šo jautājumu izskatīsim tūlīt balsojuma laikā, un par to diskusijas nebūs. Pie tam mēs balsošanas laiku pagarinām līdz pulkstens 14.00. Lūdzu, atzīmējiet savās dienas grāmatās, ka rītā mēs balsosim līdz pulkstens diviem, un, kā jau es teicu, par to vienojās visu politisko grupu vadītāji. Vai ir kāds komentārs? Tā kā neredzu komentēt gribošus deputātus, tad mēs esam apstiprinājuši šīs izmaiņas. Un tas eh, nozīmē, ka mēs esam apstiprinājuši darba kārtību un oficiāli uzsākam mūsu parlamenta sesiju. Un eh, pirmais darba kārtības punkts, kā jau es teicu, Ah, es redzu, ka Van Dālēna kungs vēlētos izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, pavisam lakoniski vēlētos jums eh, pateikt, ka jūs pieminētais eh, Ēģiptes balsojums. Es patiesībā kopā ar pārstāvjiem no vēlēšanu uzraudzības institūta piedalījos vēlēšanu uzraudzībā. Es jums aizsūtīšu oficiālu vēstuli, kurā norādījuši par pārkāpumiem vēlēšanu norisē. Līdz ar to mēs šos pārkāpumus varam izskatīt vai nu atbilstīgajā Eiropas parlamenta komitejā, vai arī to darīt zinām Eiropa, Eģiptes varas iestādēm. Paldies, saka priekšsēdētā kungs, paldies Van Dālen kungam. Un tagad Kā jau es teicu, es būšu priecīgs par jau kādu veidu komentāriem vai novērojumiem, bet tagad dod vārdu Daula kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vai es pareizi sapratu, ka rītā mēs pagar, ka vēlēšana, ka balsojums ir tikai divos pēcpusdienā? Nē, Daula kungs. Vēlēšana, balsošana rītā ir pagarināta līdz diviem, nevis stājas, nevis sākas divos. Tā sāksies kā balsošana sāksies kā parasti, bet tā ir pagarināta līdz pulkstens diviem. Atcerēsimies, kad ir arī balsošanu skaidrojumi, līdz ar to ne tikai pati balsošana, bet arī balsošanas skaidrojumi, kur parasti aizņem apmēram stundu. Tātad es vēlējos tikai pateikt, ka mēs nevarēsim rīt ļaut izteikties visiem balsojuma skaidrot vēlētājiem. Silvestris kungs. Prieksēdētāja kungs. Es arī nesapratu tieši tāpat kā Daula kungs. Tā tad vai mēs de magistris kunga imunitāti diskutēsim balsojumu laikā rītā? Es nesaprotu, kāpēc mums vispār ir jārunā par de magistris kungu. Priekšsēdētājs. Silvestris kungs šī pieņemtā procedūra ir pilnīgā saskaņā ar noteikumiem. Mums ir jādiskutē par de magistras kunga imunitāti. Tā ir, tas ir mūsu pienākums un tas ir saskaņā ar Eiropas parlamenta reglamentu. Tātad, Paselta kungs, lūdzu. Jā, prezident. Jā, priekšsēdētāji, atvainojiet, taču Rītdien notiks viena no svarīgākajām balsošanām šajā leģislatīvajā periodā. Proti uh, sestošais balsojums par Horvātijas iestāšanos, kuriem arī mums ir vajadzīgs kvalificēts vairākums, tāpēc es lūdzu jūs nodrošināt, lai šis balsojums norisinās jau balsošanas sākumā, lai parlamentā vispār ir iespējams šis kvalificētais vairākums, jo es vēlos norādīt, tas ir viens no svarīgākajiem balsojumiem šajā pilnvaru periodā. Godātais kolēģi, mēs sākam balsot 12. kā vienmēr, kā mūžīgi mūžos, un iespējams, pareizāk sakot, protams, ka tas būs viens no pirmajiem balsojumiem par Horvātiju, un šodien mums ir diskusijas par Horvātijas dalību Eiropas Savienībā. Tātad paldies par šo piezīmi. Paldies par to, ka jūs to pamanījāt, un, protams, ka es ceru, ka pulkstens 12. būs kvalificētais vairākums, lai mēs varam balsot par Horvātijas iestājais. Vēl viens jautājums, lūdzu. Sī, prezidente, la ringra... Jā, priekšsēdētāja kungs. Paldies, ka devāt man vārdu un paldies, ka paskaidrojat par Horvātiju. Tātad tas, ko mēs darīsim rītā, jūs apgalvojat, ka tas ir saskaņā ar reglamenta noteikumiem un tomēr manas bažas un es esmu pietiekami drosmīgs, lai to jautājumu uzdotu jums. Tātad mēs par de magistris kunga imunitāti diskutēsim balsošanas laikā. Tātad es nesaprotu, tātad viss pārtrauks balsošanu un sāks diskutēt balsošanas laikā. Vēl bez tam man nepatīk, ka mēs par demagistras kungu diskut, par viņu imunitāti diskutējam balsošanas laikā. Tāpēc es vēlētos varbūt ierosināt tā saucamo brīvo mikrofonu, līdz ar to, lai nebūtu tā, ka balsošana balsošanas laiks ierobežo mūsu iespējas diskutēt par de magistras kungu. Es domāju, ka daudz cilvēku vēlēsies izteikties. Priekšsēdētājs. Es e, tikai vēlējos jums apliecināt un jums garantēt, ka saskaņā ar Eiropas parlamenta darba reglamentu mēs ievērosim visu līdz pēdējiem sīkumam. Godātie kolēģi!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

not necessary. No, it's okay. okay. It's okay. Pan Przewodniczący! Uh, good afternoon once again. Jauka pēcpusdiena vēlreiz visiem. Mēs esam atpakaļ plenārsēžu zālē, un eh, tas bija tikai savu veidu vingrinājums.